Presidente. Ma per su che, su che cosa? Cari colleghe e... Dargie kolēģi, esiet sveicināti visi. Divi paziņojumi no manas puses. Pirmkārt, par rakstisko deklarāciju, kas tika iesniegta no deputātu Kasteks, Bratnēr, Pejo un Vāgela puses par eh, Erasmus programmu. Šī rakstiskā deklarācija ir guvusi nepieciešamo parakstu skaitu un saskaņā ar 123. regulas pantu, reglamentu pantu, tur ir, nu, tiks nosūtītas saņēmējiem, eh, un publikācijā pie protokola tiks pievienoti parakstītāju vārdi. Es vēlos apsveikt autorus un iesniedzēju šai deklarācijai. Un man šķiet, Pejo kungs vēlējās lūgt vārdu. Savu četru kolēģu vārdā gribētu pateikties sirsnīgi visiem parlamenta deputātiem, kuri deva iespēju pieņemt šo iniciatīvu un sacīt, ka tas ir spēcīgs signāls no parlamenta puses mūsu dienvidu partneriem un viņu jaunatnei, un ka parlaments sagaida no komisijas priekšlikumus, lai šīs programmas Erasmus un Leonardo varētu sākt darboties. Grācie, grācie. Paldies. Bežorkungs, eh, un mēs pāriem pie otra paziņojuma. Tā ir korekcija iekšējā tirgus.